Eh, eh, prijatý návrh uznesenia Európskeho parlamentu o druhom Paldies par man doto vārdu, priekšsēdētāj kungs. Cestu pre riešenie problémov romskej populācijas. Otrais samits paver jaunu ceļu, lai varētu atrisināt Romu populācijas problēmas Eiropā. Atsevišķu valstu mēģinājumi atrisināt eh, tās problēmas, ar ko saskaras eh, šīs mazākuma tautības pārstāvi, ir cietušas neveiksmi. Tādēļ es Eiropas Savienības izveidoto iniciatīvu vērtēju ar gandarījumu. Paldies Paskvas kungam, Sinklērs kundz lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji, kungs. mēs nosodām jebkādu uh, iedzīvotāju grupas diskrimināciju jebkādu pamata dēļ, bet mēs neatbalstam šo rezolūciju, jo šeit tik novelta tiek apskatīta diskriminācija Eiropas Savienības kontekstā, kaut gan situācija dalību valstīs ir ļoti atšķirīgas, un tādēļ dalību valstīm būtu jārisina minoritāšu problēmas. Un ne visās dalību valstīs ir tāda tolerance, ko mēs, ko mēs uzskatām par Uh, vispār pieņemtu. Mēs zinām, ka arī uh, deputāti saskaras ar vajāšanu, tāpēc, ka viņi ir cēlušies no imigrantu grupām, un tāda uzvedība ir absolūti nepieņemama visām iedzīvotāju grupām, visām minoritātēm nepieciešama vienāda aizsardzība. Paldies! Vārds Van Hekskungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Protams, tas ir fakts, ka šā, tie, kas noliedz problēmas un noliedz faktus, nevar šīs problēmas atrisināt, bet mums visiem ir jāapzinās, ja šī rezolūcija par Romu minoritāti Eiropā tiks pieņemta, eh, tas ir dokuments, eh, kas tikai pamato mūsu politisko vājprātu. Mēs nevaram atrisināt problēmu, noliedzot to. Mums vajadzētu saprast, ka šīs problēmas ir lielas, ar to sastopas liela minoritāte minoritātes daļa, viņi nav integrēti sabiedrībā, bet daudzi no viņiem ir atbildīgi par lielo un mazo noziedzību. Mums to vajadzētu ņemt vērā. Arī Romu kopienai kaut kas ir jādara, viņiem ir jāpiemērojas tām vērtībām un normām, kas tiek cienītas Eiropas Savienības teritorijā. Varbūt eh, tas ir tāds eh, tūredzīgs eh, skatījums, bet es domāju, ka šī rezolūcija neņem vērā būtisks problēmas, ko pati Roma kopiena rada citiem. Mums vajadzētu domāt, kā vajadzētu saknē cīnīties ar šo nozīmīgo problēmu. Paldies Van Hekas kungam un tagad Zaborskas kundze lūdzu.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 Es atvainojos, priekšsēdētāja kungs, tas ir par citu ziņojumu. Par attīstības ziņojumu es vēlējos izteikties. Jūs esat šeit piereģistrēta ziņojumam par eh, romiem. Ja nē, tad vārds klājas kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, Šis ziņojums ir viens no ļoti ekstrēmi politiski korektajiem ziņojumiem. Jaņem vērā, ka Romu kopiena cieši gan no sociāla, gan no ekonomiska ekonomiskas lejupslīdes. Ja mēs tagad runāsim par jaunām kvotām, mēs īstenībā paši iegriezīsim sev miesā. Mēs nevaram visu tā uh, automātiski atrisināt. Tā pieredze, kas ir gūta Nīderlandē, norādīja, uh, ka e, īstenībā tieši Romu kopiena atsakās piemēroties šeit valdošajām vērtībām un viņi neintegrējas. Viņi visbiežāk e, parādās e, noziedzības statistikā un ko tas liecina par šo kopienu. Viņi vienkārši mīd ar kājām mūsu vērtības un normas. Uh, Mums vajadzētu padomāt, kādas ir katras dalība valsts tiesības. Mēs varam šos cilvēkus sūtīt atpakaļ uz viņu izcelsmes valstīm, ja viņi nepiemērojas mūsu vērtībām un e, iesaistās noziedzībā. Paldies! Paldies! Tagad pārējām pie 2011. gada budžeta prioritātēm. Verkulētas kundzei vārds. Čau. Balsavau už rezoliuciją dėl prioritetų. Paldies. Es balsoju par šo rezolūcijas projektu virknes iemeslu dēļ, bet galvenokārt tādēļ, eh, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu. Pašreizējā ekonomikas un sociālajā situācijā lielākajā daļā dalību valstu ir jāliek uzsvars uz jauniešu nodarbinātību un jāsaprot, ka tās ir investīcijas nākotnē. Ekonomikas tendences liecina par to, ka daudz jauniešu turpina mācības un nemeklē darbu. Tādēļ mēs uzskatām, ka ir nepieciešams sasaistīt izglītību un nodarbinātību šādas programmas arī ir ļoti svarīgas. Es varētu pieminēt Erasmus 1 un citas programmas. Mums būtu jābalstās uz šo prioritāti, domājot par turpmāko tiesību aktu pieņemšanu. Vārds Van Hekskungam. Opnīv, vēl, uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, balsoju pret šo ziņojumu pirmām kārtām tādēļ, ka es nevaru piekrist parlamenta izvirzītajām prioritātēm. Uh, Mēs runājam arī par migrācijas jomas eh, harmonizāciju. Es saprotu, ko jūs ar to vēlties panākt, lai šī sistēma tiktu eh, harmonizēta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet tam es nevaru piekrist. Bet kādēļ es balsošu pret šo ziņojumu? Tam ir arī citi iemesli. Tur ir ļoti skaidri parādīts, ka parlaments eh, nerunā par to, ka vajadzētu mazināt šo ļoti oficiālo eh, garu, kādā mēs darbojamies. Vajadzētu padomāt, ka ir tik daudz dažādu aģentūru un institūciju, kas ir liekas. Eiropas parlaments turpretī pieprasa vairāk decentralizētu aģentūru izveidošanu. Mums eh, ir jāsaprot, ka ir jau pārāk daudz dažādu iestāžu un orgānu, kādēļ vajadzētu radīt vēl papildus. Mēs domājam, pie piemēram, par reģionu komiteju, pamatiesību biroju, Eiropas uh, dzimumu līdztiesības institūtu. Cik tad tas viss izmaksā mūsu nodokļu maksātājiem? Vai tas vispār ir vajadzīgs? Paldies, paldies Fanhekas kungam. Un tagad uh, došu vārdu tiem, kas vēlas paskaidrot savu ziņojumu par Trīpēls kundzes ziņojumu par 2011. Uh, gada budžeta prioritātiem. Bansiņors kungs, lūdzu, paldies, paldies priekšsēdētāji. mēs eh, balsojot par šo ziņojumu varējām ņemt vērā patērētāju intereses. Tātad 2011. gada budžets, jā, mēs par to runājam. Jā, apstiprina priekšsēdētājs Tripels kundzes ziņojums runā par 2011. gada budžetu un tā atsevišķajām kategorijām. Es. My, my Higinsa kungs. Uh, es vēlējos paskaidrot savu ziņojumu par Eirozonu, savu balsojumu par Eirozonas budžeta ziņojumu. There, yes, no problem. labi, labi, nav nekādu grūtību, saka priekšsēdētājs, bet tad jums tiks dos vārds attiecīgajā brīdī. Priekšsēdētāji, mēs piedzīvojam tādus īpašus laikus, tādēļ ir nepieciešami arī īpaši pasākumi. Nākamā gada budžetu mēs nevaram sastādīt tā, kā esam darījuši to līdz šim, kā parastajos laikos. Mums ir jāpadomā par eirozonas krīzi, par krīzi visā savienībā. Mana politiskā grupa balsoja par šīm budžeta vadlīnijām, bet tuvākā nākotnē mums ir jāuzņems augstāka politiskā atbildība un jāpieņem tālējošāk lēmumi, piemēram, reformējot mūsu budžetu. Un eh, mums jāpadomā, eh, ka budžetu ir nepieciešams grozīt un iekšējam tirgum ir eh, jābūt spējīgākam pastāvēt pret inflāciju, ir jāpiedāvā aizsardzība ģimenēm, tām ir jābūt mūsu galvenajām uh, vadlīnijām. Savādāk mēs šos jautājumus nevarēsim atrisināt. Mums ir jābūt pro-eiropeiskākiem, nevar vienmēr izmantot tādu tīri sašaurināt nacionālu pieeju. Paldies, Hanan kungs, lūdzu. Paldies, paldies, Vidal Kvadras kungs. Es tikai vēlējos uh, pateikties, ka varu izteikties tad, kad jūs vadāt sanāksmi. Uh, Un tad, kad eh, jūsu rokās ir āmurs, tad viss izskatās pēc naglas. Eiropas Savienība ļoti naski tērē naudu, tērē arī svešu cilvēku naudu. Un jāņem vērā, ka šeit pasaulē pastāv divi naudas veidi - mana nauda un tava nauda. Mēs biežāk izmantojam tieši svešu naudu. Un tas ļoti labi paskaidro, kādā situācijā eh, Eiropa ir nonākusi tagad. Mēs visu mēģinam. Uh, Eh, samazināt, mēģinām samazināt izdevumus, ko ir darījuši Grieķija, ko ir darījusi Vācija, valsts mēģina ietaupīt, ietaupīt 2% no IKP, bet Eiropas Savienībā mēs vispār nemēģinām neko ietaupīt, eh, izdevumi paaugstinās. Kādēļ? Jo šeit nav nekādas saistības starp aplikšanu ar nodokļiem, pārstāvniecību un tā tālāk. Mēs nedomājam par nodokļu maksātāju naudu. Priekšsēdētāju kungs, šī šķērdēšana īstenībā mūs noved tajās sprukās, kur mēs atrodamies atrodamies tagad. Ja ne, mēs neizdotu nemētētājs ar šiem triljoniem, ar bi, miljardiem, mēs īstenībā neatrastos tik grūtā situācijā kā tagad. Paldies! Karan. Paldies Hanana kungam! Tagad turpinām balsojumu paskaidrojums un sekos balsojumu paskaidrojumu par kvalitātes politiku attiecībā uz lauksaimniecības izstrādājumu. Maļī Nevska kungs lūdzu. Sēr Kalinovski. Kalinovska kungs. Viņa nav zālē, tādēļ runās Mikolašika kungs, lūdzu. Mužas gāsijās, vážený pán predsedā, vážené kolegyne a kolegovia. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs, dargie kolēģi. Eiropas lauksaimniecības produkti ir produkti, kam ir patiešām augsta kvalitāte. Tiem jābūt konkurētspējīgākiem globālajā tirgū. Eiropas Savienības pilsoņi un citi patērētāji ir jāinformē par šo produktu augsto kvalitāti. Produkti atbilst uh, neviena augstākajiem kvalitātes un veterinārajiem rādītājiem. Nē, to ražošanā ir ņemtas vērā arī dzīvnieku labturības un bio daudzveidības vadlīnijas. Tādēļ Eiropas zīmola logo izmantošana uh, lauksaimniecības produktu pārdošanā būtu patiešām labs solis, vērtīgs ieguldījums, un tas varētu arī uzlabot intelektuālā īpašuma aizsardzību globālajā tirgu. Lauksaimniecība, protams, piedāvā uh, attīstību lauku reģioniem, un Eiropas Savienība var piedāvāt kvalitāti. Tādēļ ir jāpiedāvā arī papildus finansējums lauksaimniecību modernizācijai, sevišķi mazā mazajos un attālajos lauku reģionos. Liels paldies! Bulka Naitis kundze, lūdzu. Dėkui pirmininkė. Balsavau už šį dokumentą, kadangi manau, jog ekologinis ir švarus. Dies priekšsēdētāji kungs, es balsoju par šo ziņojumu, jo videi draudzīga un zaļa lauksaimniecība ir mūsu nākotne un tā ir jāveicina. Mums vajadzētu arī aizstāvēt lauksaimniecībā nodarbināto intereses visā Eiropas Savienībā un dalību valstīs atsevišķi. No otras puses, ja mēs vēlamies veicināt videi draudzīgas lauksaimniecības ražošanas,

iestrādnes. Mums ir jāizliedz um, GMO, ir vismaz jāierobežo ģenētiski modificētu organismu ražošana, ir jābūt skaidrai šķirtnei starp GMO un videi draudzīgiem produktiem. Patērētājiem ir jāsniedz pilnīgi viss informācijas apjoms attiecībā uz GMO, kā tie ietekmē vidi un cilvēku veselību. Neko nedrīkst slēpt. Un tikai tad mēs varēsim radīt videi draudzīgu tirgu, kas nāks par labu visiem iedzīvotiem. Paldies! Paldies Marku Naitis kundzei. Antonio Cīkungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēlējos pateikties Skotas kungam par šo ziņojumu lai uzlabotu lauksaimniecības izstrādājumu kvalitātes politiku, mums vajadzētu šo jautājumu uzskatīt par vienu no prioritāriem Eiropas Savienībā, jo, protams, tas ir saistīts arī ar citām politikas jomām - labāku patērētāju aizsardzību, atbalsts sniegšanu MVU, uh, Um, kultūras mantojumu aizsardzību un daudzu uh, tradīciju aizsardzību Eiropas Savienības reģionos. Un tas piedāvā uh, labākas konkurētspējas iespējas mūsu lauksaimniekiem Eiropas Savienības un globālā līmenī. Paldies, Rozīnas kundz, lūdzu. Vāženī, pane predsedājīcī. Kungs, paldies, paldies priekšsēdētāji. Es augsti vērtēju to faktu, ka ziņojums par lauksaimniecības produktu kvalitātes politiku ir būvēts uz jau esošajām politikas stratēģijām. Mums vajadzētu arī turpmāk izstrādāt eh, izcelsmes norādes un eh, geogrāfiskās cilmes vietu norādes un vajadzētu to ieviest kā tādu Eiropas Savienības logo. Ir jāievēro kvalitātes principi un reģistrācijas procedūrām ir jātiek vienkāršotām es nesaprotu, kādēļ paredzētais grafiks tirdzniecības zīmju ieviešanai ir tāds pats, kāds ir uh, geogrāfisko cilmes vietu norādīšanai paredzētais grafiks. Komisijas uh, lēmumu pieņemšana bieži vien nenorisinās saskaņā ar normāliem laika grafikiem un neņem vērā to, cik lielu nozīmi varētu spēlēt šādi geogrāfiskie uh, rādītāji. Ir jābūt arī aizsardzības pasākumiem pret komisiju, jo komisija tikai palēnina visu procedūru, bombardējot e, cilvēkus prasību iesniedzējus ar papildus noteikumiem. Paldies, Dodas kundze. Uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos pateikties arī Skotas kungam par e, ieguldīto darbu, strādājot pie tik nozīmīgā ziņojuma. Uh, Es vēlējos runāt par ceturto grozījumu, kur ir runāts par maksimālo informācijas apjomu, kas ir jāpiedāvā visiem um, patērētājiem. Un tāpat ir runāts arī par uh, obligātu saistošu likumdošanu attiecībā uz izstrādājumu marķēšanu. Bet man šķiet, šis uh, grozījums ir pārāk ierobežojošs. Varbūt uh, informācija varētu sniegt balstoties uz brīvprātības principu, jo Ziemeļīrijā mums uh, citreiz ir grozījums grūti eksportēt produktus uz uh, Lielbritāniju un pārējām Eiropas Savienības uh, dalību valstīm. Mums ir jārada vienkāršāk noteikumi, lai lauksaimnieki varētu savus produktus piedāvāt arī citos tirgos. Un jaunā marķēšana nedrīkst radīt barjeras tirdzniecības ceļā starp dažādām dalību valstīm. Ceturtais grozījums radīs grūtības. Es saprotu, ka Skotas kungs ir veicis patiešām smagu darbu un viņš vēlas garantēt drošu un kvalitatīvu alternatīvu produktu piedāvāšanu Eiropas tirgos. Paldies, Bonsignors kungs! Presidente, con questo voto ci siamo dati uno strumento per. Šo balsojumu priekšsēdētāji kungs mums ir tagad labs instruments mūsu rokās, lai aizsargātu patērētājus un nodrošinātu pārtiks produktu kvalitāti. Tagad izcelsmē ir jābūt skaidri norādītāji uz etiķetes un tas sakāms par augļiem, dārzeņiem, uh, piena produktiem un citiem produktiem uh, ir uh, nevienmēr var norādīt vienu izcelsmes vietu, bet šīs pasākums dos priekšrocības tiem zemniekiem, kas paši pārstrādā savus produktus. Uh, un mums ir jānodrošina produktu kvalitāte un informācijas pieejamība patērētāji. Mēs esam ļoti labi pastrādājuši, un es vēlos pateikties kolēģiem, kas ir strādājuši pie šā ziņojuma. Paldies, Monsignoras kungs, Kamalkungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Principā man nav nekādu iebildumu pret kvalitātes logo. Tāda uh, eksistē daudzās mūsu dzīves jomās, bet to nedrīkst izmantot kā iegāns, lai ierobežot patērētāju izvēli. Ja pārtika neatbilst uh, noteiktiem gabarītiem vai citām prasībām, mēs nedrīkstam aizliegt šādu mm, produkciju, jo 15% pārtiks produktu tiek izniekot, jo tie neatbilst uh, kaut kādām prasībām un tas uh, var iedzīt vēl vairāk zemniekus nabadzībā, un mums būs jādod uh, mūsu tā, nodokļu maksātāja nauda korumpētām valdībām jaunatīstības valstīs. Mums ir jāuzticas tirgumu, jāuzticas patērētājiem un jāuzticas cilvēkiem. Paldies! Paldies, Kamal kungam! Un tagad ziņojums par ekonomikas krīzes ietekmu uz attīstī, at, attīstības valstīm. Mikāsī kungam vārds. Kolašika kungs. E, Paldies priekšsādātāji, es balsoju pret šo ziņojumu. Jo tieši tāpat kā daudzos citos gadījumos, šis pašiniciatīvas ziņojums ir tikai vēl viens pierādījums tam, kā Eiropa vēlas uh, cilvēkus attīstības valstīs piespiest pieņemt tās augtos Eiropas sociālās un reproduktīvās tiesības. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas teikto, aborts tiek, iek, tiek pataisīts par vienu no ģimenes plānošanas metodēm. Cilvēka dzīve ir svēta, neskarama, un tāpēc es šo ziņojumu atbalstīt nevarēju. No otras puses, protams, ziņojumā bija ietverts arī labas domas, kas varētu palīdzēt cilvēkiem attīstības valstīs. Tūkstošiem miljonu iedzīvotāju attīstības valstīs sastopas ik dienas ar vien pieaugošu pārtiks trūkumu krīzi, un e, viņi cieš no ļoti daudz problēmām, no nabadzības, un jāsaka, viņiem ir reizēm sarežģīti pat vienkārši izdzīvot. 30 tūkstoši līdz 50 tūkstoši tūkstoši cilvēku mirs vēl vairāk, uh, eh, lai Sahāras reģionā. Tālāk Higins kungs. Balsoju par šo ziņojumu, kur par ekonomikas uh, krīzes ietekmu uz valsts uz pasaules nabadzīgākajām valstīm. Lai gan, jāsaka, ziņojumā nav rasti pietiekami radikāli risinājumi problēmu risinājumu nabadzīgajās valstīs. Tomēr varu piekrist vairākumam domu, kas šai ziņojumā paustas. Tieši nabadzīgākie cilvēki nabadzīgākajās pasaules valstīs ir tie, kas cieš visvairāk šīs ekonomikas krīzes rezultātā. Un tāpēc mums viņiem jāpiedāvā, jāpiedāvā jebkāda veida palīdzība, jāpiedāvā valsts investīcijas šajās valstīs tirzniecība, komerciālie nolīgumi, ko Eiropas Savienība slēdz ar nabadzīgākajām valstīm, nav pietiekams risinājums šo nabadzīgāko valstu situācijas atrisināšanai. Lielie Eiropas uzņēmumi no šādiem līgumiem iegūst visvairāk. Mazie lauksaimnieki, mazie ražotāji. Eh, visdrīzāk labumu negūst un cieši visvairāk, tāpēc mums jāturpina darbs šo valstu situācijas uzlabošanai. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk Dodas kundze. Priekšsādātāji, balsoju pret septīto punktu šajā ziņojumā, jo man uztrauca tas, ka jau atkal šis parlaments izmanto šāda veida ziņojumu, lai slepeni pu publicizētu tiesības uz abortu un sasaista šo abortu būšanu ar reproduktīvo veselību jaun, jaunatīstības valstīs. Tas nav mūsu parlamenta ziņā lemt par to, vai izdarīt abortu cilvēkiem ir tiesības vai nē. Tas ir nacionālo valdību ziņā. Un es zinu, ka Ziemeļīrijā lielākā daļa manu vēlētāju joprojām uzskata, ka ir jāsaglabā tiesības uz dzīvību arī nedzimušiem bērniem un ka aborts ir jāaizliedz. Paldies, nākamais runātājs. Fanheikas kungs. Paldies, sirsnīgs paldies priekšsēdētāji kungs mums, kā Eiropas parlamentam, vajadzētu palauzīt galvu par to, tad, kad mēs izstrādājam priekšlikumus, tad eh, tiem ir jābūt tādiem, kas nevis rada jaunas problēmas, bet atrisina jau esošās. Ja mēs runājam par attīstību, ir ārkārtīgi daudz nopietnu pētījumu, kas ir pierādījuši, ka pārāk automātiska attīstības palīdzība īstenībā kavē esošās reformas un kavē e, izaugsmas iespējas attīstības valstīs. Tādēļ mums kā parlamentam vajadzētu piedāvāt šīm valstīm labāku attīstības palīdzību, lai šīs valstis pašas varētu nostāties uz kājām. Jau vairāk desmit gadžu garumā mēs sniedzam attīstības palīdzību un neesam guvuši nevienu pierādījumu, ka tas palīdzētu Āfrikas valstu uzplaukumam. Un bieži vien viņas tagad ir pat nabadzīgākas nekā uzreiz pēc kolonizācijas beigām. Protams, ziņojumā ir rakstīts, ka valstīs ir vērojama arī tā sauktā smadzeņu noplūta, bet kādēļ tad mēs runājam par tā saukto zaļo karti, kas šo problēmu vēl tikai radīs samilzušāku. Paldies Fan Hekas kungam, Zaborskas kundze. Uh, merci, uh, Lielas paldies priekšsēdētāji! Es nesaprotu, kāpēc reproduktīvā veselība jau atkal ir jāiekļauj tādā ziņojumā, kas runā par globālās krīzes ietekmu uz attīstības valstīm un kas runā par attīstības sadarbību. Pastāv organizācijas, kas atbalsta abortu kā ģimenes plānošanas metode. Eiropā nodokļu maksātāja nauda tiek tērēta uh, šāda veida organizāciju un prakses finansēšanai, kaut gan atsevišķa daļa nodokļu maksātāju abortu nebūtu neatbalsta. Attīstības valstīs joprojām pastāv milzīga nabadzība, neskatoties uz neskatoties uz to, ka Eiropa tur ir mēģinājusi atrisināt ģimenes plānošanas jautājumus. Bet šāda veida risinājumi nespēja novērst nabadzību, kā mēs to ļoti labi redzējām, un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu citādāk rīkoties. Tāpēc balsoju pret 7. punktu šajā ziņojumā. Paldies, Hanena kungs, atkal. Priekšsēdētāji. Iespējams, eh, tas bija jau paredzam, ka Eiropas Savienība uzņemsies vadības lomu, lūk, finanšu krīzē Grieķijā, nu, lai veicinātu šos savus fiskālās politikas harmonizācijas plāns. Mēs redzējām, ka atkārtoti Eiropas eh, parāda aģentūrai un nodokļu un citiem tiek izteikti aicinājumi. Um, glābtu pasākums. Van Rompēkungs un citi komisāri, kā jau federālisti, ir piekrituši tam, ko, piemēram, izsaka arī brītu skeptiķi, respektīvi, ka monetārā savienība nav iespējama bez fiskālas un ekonomiskās savienības. Šķiet, ka Kīns bija tas, kas teica, ka ne, tas, kas kontrolē valūtu, kontrolē valsti. Nu, ļaujiet man jums varbūt vēl, vēl kādu svarīgāku cilvēku. Sen Masju Bībelē vieni teikts, kas notika ar nodokļu maksāšanu Romā. Kāpēc man jūs gribat, kādēļ jūs man kaitināt, kādēļ dodat šos grašus? Un te tiek citāts Mateja evaņģēlis. Es, protams, nestrīdos, ka, lūk, mu, ka Dievs ir vienā pusē un mēs esam šīs diskusijas argumentu otrā pusē. Bet es domāju, ka suverenitātes pazīme ir tieši šī monēta, tieši šī valūta. Un tāpēc man liekas, ka eiro tomēr noved pie kopējas pārvaldības un kopējas pat valdības. Gracias, señor Haran, por santificar la mañana en el. Priekšsādātājs turpina. Paldies, ka ar šo citātu izgaismojāt mūsu rītu. Tālāk došu vārdu Kamalkungam. Paldies, priekšsādātāji! kad skatāmies uz šo ziņojumu, redzam, ka te ir ļoti daudz vecās jau bieži lietotās frāzes par to, kā jaunatīstības valstis cieš, cik briesmīgi viņas cieš krīzes rezultātā. Un, protams, ka vienmēr iedzīvotāji cietīs šajās valstīs krīzes rezultātā, bet nu, bieži vien nebūtu tie nav cilvēki, kam mēs vēlamies palīdzēt. Bieži vien tās ir tieši valdības, kas uztrauc par budžeta samazinājumiem šajās valstīs, jo tās saņem mazāk palīdzību, oficiālās palīdzības. Un lielākoties tās ir korumpētas valdības, kas šo naudu ieliek savās kabatās, kad bija Āfrikā runāja ar vairākiem vairākiem centrāla labējiem politiskiem pārstāvjiem, un viņi teica, ka faktiski ar e, šo palīdzības sniegšanu mēs tikai palīdzam korumpētajām valdībām turēties pie varas un nepalīdzam iedzīvotājiem. Bet pasīsimies uz dažām no lietām, ko ziņojumos ierosinām. Mēs gan runājam par lielākām investīcijām un tam līdzīgi tajā pašā laikā mēs esam ierosinājuši šai parlamentā fondu pārvaldības direktīva, kas samazinās palīdzības sniegšanu šai valstī. Mēs runājam par palīdzību lauksaimniekiem, tāpat laikā pat šajā budžetē mēs vairāk piešķiram līdzekļus kopējai lauksaimniecības politikai, kas taču dara ļoti daudz, lai kaitētu lauksaimnieku situācijai valstīs ārpus Eiropas. Paldies. Paldies Kamal kungam. Kasler kungs. Geehrter Präsident, liebe Kolleginnen. Godātais priekšsēdētāja kungs, kolēģi un kolēģis, es balsoju pret šo ziņojumu divu iemeslu pēc. Pirmām kārtām man nepatīk, ka Eiropas Savienība aizvien vairāk mēģina iejaukties uh, attīstības valstu politikā un uh, veicina aplamu pārvaldību. Otrām kārtām es balsoju pret to tādēļ, ka man šķiet ārkārtīgi nepatīk šis kultūras imperialisms, ar kur mēs iejaucamies otrās un trešās pasaules valstu ģimenes plānošanas centienos. Un aborts nevar būt kontracepcijas metode, tādēļ es esmu. Uh, nožēlas pilns, jo daudzi uzskata, ka aborts varētu būt reproduktīvās zāles, kontracepcijas metode, un īstenībā tas eh, jebkurā gadījumā nenovērš pašu faktu, proti, ka aborts eh, nogalina jaunu dzīvību, un mēs aizvien mēģinām ar šādiem skaistiem, nodrillētiem jēdzieniem aprakstīt tādus jēdzienus, kas pamatā ir kultūras imperialisms. Paldies, Devas kungs, lūdzu tagad. Paldies, es balsoju pret šo ziņojumu, jo tas ir ārkārtīgi muļķīgs ziņojums, tas ir nebūtisks ziņojums. Ja mēs eh, pārdotu pilnīgi visus aktīvus visās biržās eh, Londonā, Ņujorkā, Tokijā, tad tie būtu 6 triljoni eh, eiro. Ja jūs pārdotu pilnīgi visus nekustamos īpašumus, uh, kas nav iekļauti leģitīmajā sistēmā, tie būtu 7 triljoni dolāru. Tā tad ir milzīgs žūksnis kapitāla, kas atrodas ārpus jau kādām legālajām struktūrām. Mēs redzam, ka ir ārkārtīgi daudz uzņēmēju darbības, ārkārtīgi daudz biznesa, kas nav nekādā veidā leģitīmi pamatot. Tālāk, ja mēs jautātu, cik daudz naudas ir jāpiedāvā attīstības valstīm, tie ir 800 miljārdu dolāru. Kādēļ mēs šo kapitālu nepaturam šajās valstīs, lai tās tās pašas kļūtu bagātākas. Ko mēs darām? Mēs balsojām par Tobina nodevu, mēs balsojām atkal par palīdzību finanšu institūcijām rietumos, un tas tikai nāks par labu cilvēkiem, kas to sarausīs savās kabatās iespējams. Paldies! Okay. No. Mr. Kelly? Kelly kungs? Kelly kungs, lūdzu, jums jūs vēl tālreiz izteikties? Paldies priekšsādātāji! Tāpat kā iepriekšējie runātāji, arī man bija iebildums pret septītā punktu iekļaušanu. Mums tika piešķirts tiesības balsot brīvā kārtā, bet mūsu delegācija nolēma balsot pret šo punktu, jo tieši kā runātāja jau teica, runāt par reproduktīvās veselības tiesībām, tā ir vēl, vien, vēl viens veids, kā sludināt abortu tiesības. Un mēs nedrīkstam šāda veida lietas slepenā kārtā iekļaut uh, ziņojumos par ekonomiku, tāpēc mēs bijām pret šo punktu un balsojām līdz ar to attiecīgi. Paldies! Paldies, Kelī kungam, saka priekšādātājs. Un tagad mēs ar Šmita kungs. Klunas ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs no tautas partijas grupas balsojām pret šo ziņojumu, bet es katrā ziņā vēlējos pateikties par tām atziņām, kas parādās šajā ziņojumā 27. punkts, kur ir norādīts ka tas varētu uh, harmonizēt visu ekonomikas politiku. Man šis uh, formulējums nepatīk, uh, man tas nešķiet pārāk veiksmīgs, bet es vēlējos pateikties referentam par viņa atklātību un vaļsirdību. Eirozona tika radīta, lai varētu izvairīties no dažādiem mm, problemātiskiem jautājumiem, lai varētu uzlabot nodarbinātības politiku, citas politikas, fiskālo politiku. Ekonomisti Frankfurtē apgalvo, ka Grieķiem vajadzētu sanēt savu budžetu, uzlabot budžetāro politiku. Tas pats notiks arī Spānijā, Portugālē un Itālijā. Un mēs ļoti skaidri varam saprast, kādēļ Dānija nav Eirozonā, jo mēs paši vēlētos lemt, kāda uh, ekonomikas politika mums būtu jāpiekopja. Un tas ir jādara mums pašiem, nevis cilvēkiem Frankfurtē. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais, nākamā plenārsēde notiks 7. 7. aprīlī 14.30. Tā būs īpašā sanāksme, īpašā plenārsēde.